ar savu nostāju par 2015. gada finanšu gadu budžetu. Šajās diskusijās nebūs brīvā mikrofona procedūras un nebūs iespēja uzdot jautājumus no zāles. Līdz ar to tikai tie runātāji, kas ir iekļauts sarakstā, varēs izteikties šo diskusiju gaitā. Un bez liekas kavēšanās padoms vārdā dodu vārdu Zanetī kungam. Lūdzu. Signor Presidente, onorevoli deputāti. Priekšsēdētājs kundze, cienījamie deputāti, komisāra kungs, man ir liels gods būt šeit kopā ar jums, lai iepazīstinātu ar padomus nostājā attiecībā uz 2015. gada finanšu gada vispārējā budžeta projektu, kas tika pieņemts septembrī. Tas ir attiecībā uz 14. un 20. gada daudzgadu finanšu schēmu. Un tur tie tiek apsīts dažādas esošās programmas, to pabeigšana un jaunu programmu uzsākšana. Mēs esam ņēmāši vērā visus šos jautājumus, izstrādājot savu nostāju par 2015. gada budžetu, ņemot vērā, cik svarīgi ir nodrošināt finanšu atbalstu no Savienības dažādu uh, nodarbinātības un uh, izaugs mēģinošu pasākumu turpināšanai, virsoties arī uz 2020 stratēģijas mērķu sasniegšanu. Tāpat um, ņemam vairāk, ka Eiropas institīvā iekļautās programmas finansējums ir jāskaņo ar budžeta disciplīnu un stabilitāti, ņemot vērā to, ko pieprasa arī Eiropas Savienības dalību valsts attiecībā uz saviem valstu budžetiem. Tādēļ mēs uzskatām, ka padomas piedāvātais priekšlikums pietiekami labi apkopo visus šīs elementus un ļauj Eiropas Savienībai piešķirt 15. gada budžetē nepieciešamās summas, izpildot saistības, kuras esam uzņēmušies un ļoti ātri rīkojoties citās nozarēs, lai nodrošinātu labu finanšu pārvaldību. domājot par eh, nodarbinātību, īpaši jauniešu nodarbinātību, mēs labi apzināmies, cik svarīgas ir šīs domas, it īpaši ņemot vērā pagājušā jūnija padomas secinājumiem un arī jādomā par līdzekļu iezīmēšanu citās nozarēs - lauka attīstība, komunikācija un attīstības, imigrācijas joma. Visi šie jautājumi ir saņēmuši īpašu uzmanību un padomu tos uzskat par prioritāriem. Uh, Pieņemot savu nostāju, padomu uzskatīja, ka domājot par komisijas priešlikumu par to, ka varētu veikt ietaupījumus dažās izdevuma kategorijās, mēs uzskatām, ka tas ir nepieciešami un iespējami. Nepieciešami, jo mums ir jānodrošina zinām rezervu attiecībā uz maksājumu, kas varētu būt nepieciešami, ja radās neparedzēti apstākļi nākamā finanšu gada laikā un visi samazinājumi ir balstīti uz padziļinātu programmu analīzi, ņemot vērā to, cik tām tiešām ir nepieciešami līdzekļi un ņemot vērā arī to, kāda varētu būt finanšu absorpcija 2015. gadā. Un lai nebūtu negatīva ietekma uz jaunu programmu uzsākšanu un esošo programmu noslēgšanu. Padoms nostāja plāno uz, uz proviz zorisku budžetu projektu. Arī pēc visiem samazinājumiem mēs redzam, ka budžets ir redzams kopējo līdzekļu pa, palielinājums, ja salīdzinām ar 14. gada provizorisko budžetu projektu. Prezidentūra strādāja ar komisiju un parlamentu, lai vienotos par 15. gada budžetu. Mēs ceram, ka visas trīs institūcijas spēs uh, panākt kompromisu par Eiropas Savienības budžetu. Tālāk nedaudz detalizētāk par padomus nostā. Par 140. 45 miljardiem un 144 apropriācijām mēs un mēs esam redzējuši, ka tur ir samazinājums par 5,2 un 2,5. 5%. Un mēs redzam, ka arī apropriācijās summa ir pieaugusi salīdzinot ar iepriekšējo gadu, iepriekšējā gada budžetu. Ir palielinājies, palielinājies apjoms par 2,4 miljārdiem un 3,6% pieaugums maksājumu apropriācijās. Tāpat ir svarīgi uzsvērt, ka padoms nostājā nav saistība ar Eiropas Savienības dimensiju maiņu, ja salīdzinām ar patreizējo 14. gadu budžetu un arī salīdzinot ar pārpalikumu no esošā budžeta un budžeta grozījumiem, ko komisija piedāvāja 14. gadā un pie kuriem padome joprojām strādā. Un tieši tādēļ, kā jau iepriekš teicu, šī nostāja ir labi līdzsvarota, ņemot vairā prasības, kurām ir jānodrošina atbalsts, tīpaši Eiropas Savienības piedāvātajām nodarbinātības veicināšanas programmām, un ņemot vairā, ka budžetam jābūt stabilam un līdzsvarotam. Un arī deklarācija, kas ir pievienota šīm mūsu nostājas dokumentam, kur komisija lūdz sagatavot budžeta grozījumus attiecībā uz 15. gadu, lai varētu uh, risināt problemātiskos jautājumus, proti programmas, kurām pagaidām nepietiek finansējumi. Mēs esam panākuši lielu vienprātību, padomē būtībā visas dalībvalsts balsoja par, nerunāšu detalizēt par katru izdevumu kategoriju, Protams, ja jūs vēlaties detalizētāku informāciju, es varu jums to nodrošināt, bet es domāju par katru atsevišķo izdevumu kategoriju, princips, kādu mēs izmantojām savā nostājā, tas norāda, ka būs lielāks budžets nekā 14. gadā, un tas attiecas uz katru izdevumu kategoriju. Noslēgumā par trīs principiem, kas noteica padomas darba virzienu, domājot par nākamā gada budžeta projektu. Pirmkārt, ir jāparedz un jānodrošina pietiekams finansējums tiem projektiem un politikas virzieniem, kas ir svarīgākie mūsu pilsoņiem, tīpaši cīņa pret bezdarbu un jauniešu bezdarbu, atbalsts maziem vidējiem uzņēmumiem, starptautisku krīžu pārvaldība, piemēram, Ukrainas situācija, migrācijas plūsmu pārvaldība un humanā palīdzība. Tāpat ir jāapzinās, kāda ir situācija valstu finansēs un to, kas tiek prasīts valstīm sagatavojot savus budžets. Mums ir jākontrolē izdevuma apjoms, jo mēs uzticamies Eiropas vadības spējai būt efektīvākai. Un noslēgumā nepieciešams nodrošināt piesardzīgu budžetu ar rezervēm daudzgadu finanšu schēmā, lai būtu gatavi dažādiem neparedzētiem gadījumiem. Kā jau teicu, prezidentūra ir pārliecināta, ka padoms nostāja par 15. gada budžeta projektu ir līdzsvaros nostāja, kas ņem vērā to, ka ir jānodrošina pietiekami resursi budžetā, lai eh, Eiropas Savienības spētu risināt un uh, atrisināt dažādas grūtības. Tāpat vēlos uzsvērt, ka Itālijas prezidentūra sadarbosies ar parlamentu un ar komisiju, lai sagatavotu risinājumu 15. gadam, ņemot vērā visas prioritātes un sarežģītu jautājumus, par kuriem runā visas trīs institūcijas. Noslēgumā vēlos teikt paldies par uzmanību un ceru, ka mums būs konstruktīva diskusija un esmu gatavs atbild uz jebkādiem jautājumiem vai Eh, atbildēt, ja jums vēlaties kāds precizējums. Paldies, es Zaneti kungs, un tagad komisijas vārdā vārds tiek dot Dominika kungam. Lūdzu. Thank you, um, uh, sir. Paldies, priekšsēdētāja, godātie deputāti, ministri. Pateicos par iespēju jūs uzrunāt šodien. Eh, vispirms eh, gribētu gribētu uh, izteikt komentārus par uh, prezidentūras teikto par pašreizējo un nākamo budžetu. Es tikai gribēju minēt divus skaitļus. 2014. gada budžets, ja tas tiktu pieņemts bez komisijas grozījumiem, tad tas būtu 4 miljārdi zem maksājumu apropriāciju līmeņa 2013. gadam. Un 2015. gada budžets, ja to apstiprināsiet uh, pašreizējā komisijas piedāvātā formā, tad tas būs par diviem miljārdiem mazāks nekā 2013. gada budžeta. Līdz ar to mēs vēl nesam joprojām sasnieguši to izdevumu līmeni, kāds bija iepriekš. Un ir e, tika minēts, ka 2015. gada Eiropas Savienības budžets ir e, nedaudz lielāks, reāli tas ir nedaudz mazāks patiesībā. Es uh, gribu norādīt, uh, ka komisija ir vīlusies par uh, padomes izpratni par 2015. gada budžetu. Komisijas pieeja ir tāda, ka mēs rīkojamies kā parasti, kaut gan mūs saskaramies šobrīd ar bezprecedenta situāciju. Šis ir izšķirošs brīdis budžeta procedūrā, un es gribētu pievērst jūsu uzmanību galvenajiem elementiem. Komisijas piedāvātājs 2015. gada budžets ir uh, sastādīts ar uh, mērķi uh, veicināt ekonomikas atlāpšanu, ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību un uh, veicināt 2014. 15. 20. gada programmu īstenošanu. Un tas jau ir apstiprināts arī 2014. gada budžetā. Mums pirmkārt ir jānodrošina atbilstoši līdzekļi, lai finansētu politiskās prioritātes, kas paredzēts jaunajā daudzgadu finanšu schēmā. Tālāk mums ir jā pārvara nesamaksāto maksājumu problēma 2013. gadā dalību valstīm un citām pusēm ir jāsamaksā rēķini, kas joprojām nav samaksāti. Un tas jādara pietiekami īsā laikā, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, komisija ierosina izmantot visus maksimāli pieejamos līdzekļus 2015. gadam un izmantot maksimālu elastību attiecībā uz uh, politiskām prioritātēm ir paredzēts par 5,8% parielināta uh, apropriācijas izaugsmē, nodarbinātībai, konkurētspējai un maksājumu apjomu palielināt praktiski par 30%. Eh, komisija cenšas samazināt apropriācijas par 0,5 miljārdiem un maksājums par 2,5 miljārdiem un uh, eh, 60% no samazinājumiem uh, attieksies uz uh, kategoriju 1A. Tas ir padomas priešlikums, kas attiecas galvenokārt uz izaugsmu no darbinātību un jauniešu bezdarba apkarošanu. Tātad 1A šis samazinājums ir 1,3 miljārdi maksājumos. Attiecībā uz pētniecību par 10% samazināts apvāršņiem 2020. Tas kars vairāk nekā 6000 projektus un 7000 dalībniekus, un tā skaitā pusotrs tūkstoti mazo vidējo uzņēmumu. Attiecībā uz ārējo politiku par spīti Eiropas Savienības saistībām un krīzēm mūsu uh, kaimiņu valstīs ir samazināts, uh, paredzēts samazināt uh, 380 miljonu apmērā finansējums salīdzinām ar komisijas piedāvāto. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams izmantot maksimālu elastību 2014. un 2015. gada budžetā, lai šo situāciju stabilizētu. Ir jāuzsver šajā kontekstā, ka komisijas pieprasījums 2015. gadam būs pietiekams tikai tad, ja tiks izpildīts 2014. Gadsi, e, gada budžets. Komi, e, komisija uzskata, ka nedrīkst mainīt politiskās prioritātes, kas ir apstiprināts sarunās par daudzgadu finanšu schēmu, un tagad mums ir jāizteno uh, katra gada budžets. Uh, balstoties uz pieredzi par to, ka eh, trūks maksājuma apropriācija 2014. gadam, komisija var paust tikai nožēlu par to, kā padome interpretē 2015. gada budžetu, ka viss eh, tiek darīts parastā kārtībā, neņemot vērā pašreizējo situāciju. Viss ir divu soļu pieeja tiek paredzēts uh, zemāks maksājuma apropriāciju apjoms, un pēc tam tiek paredzēta varbūtība piest apstiprināt budžeta grozījums. Tā nav saprātīga pieeja un tā var radīt naudas plūsmas problēmas. Un tādēļ es aicinu uh, pārskatīt pieeju 2015. gada budžetam. Mums ir jāpārauj šis uh, aburtais loks un jāpiešķir atbilstoši finansējuma līmenis 2015. gada budžetam jau no 1. janvāra, lai mēs varētu pildīt paga iepriekšējo gadu saistības un uh, lai arī samazinātu um, nesekto um, maksājuma apropriāciju apjomu un a, tikai tādējādi mēs varam stabilizēt 2014. gada maksājumu situāciju, ja a, trešais budžeta grozījumu projekts 2014. gadam a, attiecībā uz 700 miljonu maksājumu rezervi un rezervi uh, Uh, neparedzētiem gadījumiem. Ja šīs abas rezerves tiks pilnīgi izmantotas, tad būs iespējams situāciju atrisināt. Uh, izņēmuma papildus ieņēmumi no soda naudām 2000. 14. gadā. Šie līdzekļi, ja tiks izmantot, tās neradīs papildu izdevumus dalību valstīm. Un mums ir jāizmanto šī iespēja un jāspēj kontrolēt pašreizējā situācija. Ja mēs vēlamies stabilizēt situāciju, tad mums ir jāizmanto visa elastība, kas ir paredzēta jaunajā daudzgadu finanšu schēmā, un ir jāstabilizē maksājumu situācija. Uh, mēs uh, gaidām 24 uh, septembra paredzēto starp iestāžu sanāksmi, un es vēlos pateikties parlamentam par uh, iniciatīvu organizēt šo sanāksmi un pateikties it īpaši ar to kungam, kurš ir budžeta komitejas priekšsēdētājs un Gardijā Zabalas kundzei un Holmajers kundzei un Deprekungam, kuri ir uh, referenti par budžeta jautājumiem. Paldies, komisār kungs, un tagad došu vārdu mūsu abiem referentiem Holmajers kundzei vispirms priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, sveicu arī padomas pārstāvis mūsu vidū. Sākumā, lai gan esmu atbildīga no parlamenta puses, vēlos konstatēt, ka saistībā ar komisijas budžeta priešlikumu varu teikt, ka pilnībā nesaprotu padomi. Mums ir septiņu gadu daudzgadu finanšu schēma, un man ir tāda tāds iespējas radies, ka padomu to vairs nepazīst. Un padome tik ļoti ir atgājusi no šīs schēmas, ka nesaprotu, kas notiek padomē. Jūs teicat, kā vēlties veicināt investīcijas un izaugsmi, tad kādēļ tiek samazināt līdzekļi investīcijām un īpaši MVU sektors, ko īpaši vēlties atbalstīt? Šeit arī viss ir samazināts. No otras puses jūs uzsvērat to, ka vēlaties palielināt humanitāro palīdzību Sīrijā, taču no otras puses apzināties, ka mums, diemžēl, tik samazināt līdzekļi budžetam ir jātīsta attīstības palīdzība jau zinām iemeslu dēļ, taču atkal šeit trūkst līdzekļu. Un atklāt sakot, jau ļoti skaidri man ir gūts tāds iespējas, kā maksājuma, maksājuma apropriācijas visu laiku attālinās. Mums ir arvien vairāk rēķinu un arvien mazāk līdzekļu, ar ko tos apmaksāt. Un es kaut kā vēlētos, lai padoma beidzot saskaņo kaut kādā veidā atkal vārdus un darbus. Nu, atvainojiet, ka es tik tieši izsakos, taču tiešām daļēji nesaprotu, ka visu laiku dzirdu vārdus izaugsmi, izaugsmi, taču redzam, ka līdzekļi pētniecībai tiek samazināti, vai tiešām padomi seko tam, ko ir apsolījusi. Runājot par pārējiem sektoriem un parlamentu, parlaments tiešām ierobežos sevi. Mēs nepieprasīsim un neveiksim līdzekļu izdevumu pieaugums atšķirīgus nekā par to vienojamies jau pavasarī. Un mēs arī esam vienojušies, ka balstoties uz reglamentu, mēs esam ierobežojuši savus tēriņus un arī ļoti konsekventi centīsimies ir ievērot šos tēriņu griestus. Tad runājot par Eiropas ārējās darbības dienestu. Šis dienests saskars ar tādu problēmu, ka tas ir dienests, kas tiek izveidots un aug, taču trūkst līdzekļu šim darbam jo šie līdzekļi tiek sadalīti starp šo ārējo darbības dienestu un komisiju. Un lai mēs turpmāk Um, lai mēs turpmāk ne tikai lasītu runas YouTube, mums vajadzētu nodrošināt attiecīgus līdzekļus. Un vēl, runājot par Eiropas Savienības tiesu, padomi jau sen ir nolēmusi, ka ir jāpaplašina šī tiesa, un mums ir ļoti nopietns risks uh, priekšā, jo mūsu procedūras ir pārāk ilgas, jau trīs gadu ilgas, tas nozīmē arī zīmīgas sekas budžetā un iepieš, ie, iespējams, ka beidzot mums ir jānodrošina jauni tiešneši Eiropas Savienības tiesā, lai varam veikt mūsu darbu. Paldies! Th thank you, Mrs. Hol Paldies, Holmējers kundze. Tagad došu vārdu Gardies Sabala kundzei. Muchas gracias, señora presidenta. Liels paldies, priekšsēdētāji. Zanetī kungs, komisāra kungs, šīs prioritātes starp padome un parlamentu iespējams rada pārsteigumu, un mēs arī varam saskatīt, cik ļoti atšķirs mūsu nostājas attiecībā ar budžetu. Jūs devāt ļoti skaidru savus skaidrojumus, un mēs arī par to esam diskutējuši, proti, ka viena no lielajām prioritātēm Eiropas saimnībai ir izkļūšana no krīzes ekonomikas izaugsme, cīņa pret bezdarbu, nodarbinātības nodrošināšana, īpaši cīņa pret jauniešu bezdarbu. Un ilgtermiņā mēs varam uh, piepildīt tad arī stratēģiju apvārsnes 2020 un nodrošināt to, lai Eiropa ir konkrēti spējīga pašreizējā pasaulē. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams investīcijas. Tas ir nepieciešams, lai varētu pastāvēt šajā pasaulē. Un kā jau tika teikts, mums ir jānodrošina investīcijas pētniecībā, izglītībā, MVU, infrastruktūrās, energosektorā, Šie ir milzīgi izaicinājumi Eiropas Savienībā, taču tad, kad mēs runājam par detaļām un par finanšu līdzekļiem, tad padome paredz finansējumu šīm programmām, un arī parlaments paredz attiecīgu finansējumu, un šeit ir lielas izmaiņas, un turpmākajās dienās redzēsim, kā lietas atrisināsies. Mēs vēlēsimies stiprināt mūsu programmas, uh, taču padome pārēdz 199 miljonu samazinājumu attīstībai, mehānismam Connecting Europe un vēl citas līdzekļu samazinājums citiem projektiem. Un šeit pastāv pretrunas starp to, ko pieņem padome, kas tika pieņemts jūnija padomes ietveros, un starp to, kas pēc tam parādās Eiropas Savienības budžetā. Uh, Tas attiecas uz saistībām, taču attiecībā uz maksājuma apropriācijām situācija ir vēl sarežģītāka. Šeit uh, problēmas tie tikai sāsinātas. 500 miljārdu nesamaksātu rēķinu no 2013. gada. Un tā vietā, lai tos sektu, mēs veicam atkal jaunus samazinājumus. Uh, Komisija ļoti skaidri ir paudusi, ka nav iespējams šādu līdzekļu ietaupīšanu. Komisija ir paskaidrojusi plaši un gari, kāda ir šī situācija. Vēl vēlos piebilst divas lietas. Samazināt šos budžeta izdevumus nozīmē nevis taupījumu, bet tikai to, ka parādi netiek atmaksāti. Un tas nozīmē, ka projekti tiek aizkavēti un šie projekti ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas Savienībai. Vēl vēlos norādīt, ka šeit tiek pieļauta dubulta kļūda Eiropas Savienības budžetā. Ja ir jāveic sanācija nacionālajos budžetos, samazinot Eiropas Savienības budžetu, tad mēs to tā nepanāksim. Nu labi, ja mēs varētu pilnībā uh, restaurēt visu šo sistēmu tikai veicot pāris ietaupījums Eiropas Savienības budžetā, taču tas tā nevar notikt un tādējādi mēs arī nevaram izpildīt mūsu projektus. Vēlos lūgt Itālijas prezidentūru pievērsties šai maksājumu problēmai, pārbaudīt iespējamos risinājumus un to darot, jūs noteikti gūsiet arī parlamenta atbalstu un centīsimies arī uh, izvairīties no tādām problēmām nākotnē. Paldies. Tagad vārds mūsu budžeta komitejas priekšsēdētājiem Artu Ikungam. Paldies, priekšsēdētāja kundze, ministra kungs, komisāra kungs. Es vēlējos uzsvērt, ka 25. Eh, māja vēlēšanas ir eh, paudušas bargu spriedumu eiroskeptiķu noskaņojums um, bija jūtams, tas liecina par tautas reakciju attiecībā uz bezdarba augsto līmeni, tā skaitā arī jauniešu vidū. ESAO un Startautiskais valūtas fonds ir arī satraucies par šo situāciju. Jautājums, vai Eiropas Savienības budžets var palīdzēt mums rast risinājumu. Uh, Pirmkārt, mums ir jāpārskata daudzgadu finanšu schēma, kas tika apstiprināta 2013. gada budže eh, beigās, kur ir noteikts maksimālais eh, um, saistību un maksājuma apropriāciju līmenis. Un, protams, šāda pieeja, acīm redzot, nav uh, guvusi vēlētāju uh, atbalstu. Un vai mēs tiešām nevaram cerēt uz grozījumiem 2015. gada budžetā, lai tas būtu uh, cīņas budžets, vai tiešām ir saprātīgi uh, sevi iesprostot tādā uh, budžeta tunelī, no kura mēs vairs netiekam ārā. 2015. gadā būs jāmaksā par uh, pasākumiem, kas tika uzsākt 2012. un 2013. gada. Un uh, šāda rigida pieeja mums uh, neļauj rīkoties pašreizējā kritiskajā situācijā un es gribētu šeit uh, uh skandināt trauksmes zvanu par to, ka ir liela atšķirība starp saistību un maksājumu apropriāciju. Uh, nemaksātie rēķini bija 5 miljārdi 2010. gadā un 24 miljārdi 2010. 13. gada beigās, un tas rada vēl papildu problēmas komersantiem. Šāda pieeja ir absolūti bezatbildīga. Eiropas Savienības budžets veido tikai 1% no Eiropas Savienības nacionālā kopprodukta, un tādēļ es prasu, lai padome mūs iepazīst pazīstināt ar plānu, kā tā ir paredzējusi pārvarēt pagātnes problēmas un uh, uzsākt pozitīvu attīstību. Un uh, šādiem pa, pas pasākumiem, ja Eiropa grib darboties kā ekonomiskās attīstības motors, ir jānodrošina finansējums arī aizņemoties finanšu tirgos un ir jāuzņemas arī atbildība par risku un tam ir jāizpaužās 2015. gada budžetā. Un patiesībā šeit uz spēles ir likt arī komisijas prezidenta ticamība. Es gribu uh, noslēgumā paust vēlmi, lai šīs 2015. 15. gada budžets nebūtu vienkārši iepriekšējo budžetu turpinājums un atkal līdzekļu samazinājums. Eiropa šobrīd pārdzīvo krīzi un mēs esam uh, ievēlēti, lai šo krīzi pārvarētu un dotu cerību mūsu vēlētājiem. Paldies, Artvīkungs. Tagad es dodu vārdu Zanetikungam, lai atbildētu uz izskanējušiem jautājumiem un komentāriem. Paldies, priekšsādātājs kundze. Attiecībā uz daudzgadu finanšu schēmu mēs labi zinām, ka vidējā termiņā ir iespēja pārskatīt uh, daudzgadu finanšu schēmu, ņemot vērā to, kas ir noticis makroekonomiskajā līmenī. Protams, šis nav īstais fórums, kurā runāt par šo jautājumu. Tas, kas mums ir jādara šobrīd, ir jādiskutē par 2005. gada budžeta projektu, ņemot vērā patreiz spēkā esošo daudzgad finanšu schēmu. Un ņemot vērā šo kontekstu, manuprāt, ir pamatoti teikt, ka mēs nekādā veidā necenšamies apšaubīt prioritātes, kas ir noteiktas, bet ko tad lai mēs daram, īstenojot mūsu budžeta izvēli? Mēs vēlamies izmantot pakāpenisku pieeju balstoties uz diviem stūrakmeņiem. Visu pirmām kārtām, kā jau iepriekš mēģināja norādīt, padomas nostāja ļauj paplašināt 15. gadu budžetu salīdzinājumā ar patreizējo budžetu, tad tas būtu lielāks nākamgad nekā šogad. Ja ņemam vērā pēdējos komisijas piedāvātos grozījumus 14. gada budžetā, kas, kā jau teicu, vēl tiek skatīti padomē. Padomas nostāja ir kā izejas punkts. Mēs uh, nenosakam nekādas atšķirīgas līmeņas vai dimensijas. Vēl no otras puses ir arī deklarācija, kas ir pievienota padomas nostājai, kurā ir tiek uzsvērts un tiek aicināta komisija piedāvāt uh, budžeta grozījumu projekti 2015. gadam, ja tas ir nepieciešams, tīpaši saistībā ar maksājumiem par konkurētspēju un izaugsmu un darba vietu, tad par 1A kategoriju vēlos vēl nedaudz uh, pastāstīt par skaitļiem, jo padoms nostāja, jā, tur ir atvēlēti 17,1 miljards, un tas ir mazāk par 300 miljoniem eiro neko komisijas priekšlikumā, bet tas ir vairāk kā 600 miljonu vairāk nekā iepriekš 14. Eh, gada budžetā. Un jebkurā gadījumā salīdzinājumā ar 2014. gadu naudas šajā kategorijā būs vairāk par 2,8 miljārdiem. Tāpat svarīgi norādīt, ka salīdzinājumā ar komisijas priekšlikumu šajā kategorijā nav nekādu samazinājumu attiecībā uz resursiem, kas tiktu piešķirtu maziem un vidējiem uzņēmumiem un investīcijām pētniecībā kosmoprogrammas ietvarās. Un tāpat nebūtu samazinājumi Erasmus Plus programmai, izglītībai un prasmu attīstībai maksājumu apropriācijas apvārsnim 2020 un Eiropas uh, infrastruktūras apvienošanas mehānismam. Tur mēs redzam samazinājumu ir no padomas puses, bet tomēr joprojām piešķirtais apjoms būs lielāks nekā 14. gadā apvārsnī vairāk kā 30% būs vairāk finansējuma pieejams. Padome pilnībā apzinās, cik svarīgs ir Eiropas Savienības budžets un cik tas ir nozīmīgs, lai radītu jaunas darba vietas, it īpaši ņemot vērā patreizējo situāciju kad mēs beidzot sākam iziet no ieilgušās ekonomiskās krīzes. Mēs vēlamies nodrošināt pietiekamu finansējumu Eiropas Savienības prioritātēm, tīpaši jauniešu nodarbinātībai, inovācijām un MVU atbalstam, bet, kā jau teicām, padomēji ir jāskatās uz lietām realistiski, gatavojot Eiropas Savienības budžetu, ņemot vērā, kā finansējums ir ticis lietots pagātnē un arī šobrīd un jādomā arī par eh, eh, dažādu pušu eh, iespējām apgūt Eiropas Savienības finansējumu. Tādēļ vēlreiz vēlos teikt lielu paldies par šo interesantu un konstruktīvo viedokļu apmaiņu, un esmu pārliecināts, ja mēs pilnībā izpratīsim viens otra nostāju, tad mēs spēsim vienoties par 2015. gada budžetu. Es uzskatu, ka šīs dienas diskusija bija lielisks sākums šim procesam. Itālijas prezidentūra centīsies atrast vienošanos konstruktīvā gaisotnē, lai mēs vislabāk apmierinātu Eiropas pilsoņu vēlms, jo mēs ļoti labi apzināmies, ka Eiropai ir nepieciešams budžets, ar kuru uh, varētu apmierināt pilsoņu uh, vēlms. Esmu pārliecināts, ka komisija, parlaments un padome strādājot kopā spēs atrast uh, īsto veidu, kā šo rezultātu panākt. Paldies, Zaneti kungs. Līdz ar to šīs diskusijas par 15. gada finanšu gada vispārā budžeta projektu ir pabeigtas. Nākamais diskusija objekts ir struktūra maksājuma aprobācija trūkums programmas apvārsne 2020 budžetā. Un atkal padoms vārdā vārds tiek dots Zanetī kungam. To breath.